Colleagues, I think it's time to start. We know that. Kolēģi, laiks sāk. Mēs zinām, ka ir lūgumraksta autori, kas vēl ir ceļā uz sanāksmi, bet kamēr vēl gaidām viņa ierašanos, izdarīsim praktiskās lietas. Formalitātes darba kārtības projekta pieņemšana, 28. punkts, 307. petīcija tiks izdiskutēta pirms 20. punkta. Tā būs pirma, tas būs pirmais lūgumraksts par uh, Britu pilsoņiem, kas uzturās citās dalībvalstīs. 22. punkts tiks izskatīts pēcpusdienā. Un es domāju, varam pieņemt šādu darba kārtību, ja piekrītat. Labi, paldies. Man daži paziņojumi. Uh, Pirmais ir, ka priecājamies uzņemt jaunu kolēģi komitejas sekretariātā, Fanija Fontēna, kurai ir pieredze citās komitejās, vīdes komitejā. Un ir ļoti daudz lūgumu rakstu, kas ir saistīts ar šo jomu. Līdz ar to tiešām īstais brīdis jūs uzņemt mūsu pulkā. Jūs esat labs pastiprinājums lūgumu rakstu komitejas komandai. Lūdzu, piecelieties! Most welcome, and I hope everybody. Sirsnīgi jūs sveicu, esmu droša, ka visi būs pret jums laipni. Jāinformē locekļi arī, ka m, mm, šajā pēcpusdienā nebūs pieejams tulkojums dāņu valodā. Tāpēc, kā trūkst tulku, nav pietiekami daudz dāņu kolēģu, kas būtu pieejami darbam šajā pēcpusdienām. Paralēli notiek liels eh, pasākums, augsta līmeņa pasākums, ko rīko eh, priekšsādātājs Tajānī par migrāciju šajā pēcpusdienā, un tas ir vienu dienu pirms padomes sanāksmes. Tātad visi resursi tiek koncentrēti tur, un es ceru, ka cilvēki, kuriem nepieciešams dāņu tulkojums, pāries uz zviedru valodu 11. kanālu, jo abas valodas ir līdzīgas. citu jautājumu nav darba kārtībā, bet ir ļoti daudz interesantu punktu, kas paredzēti šodienai. Pirmais, kur skatīsim, ir pētījuma par Brexit sakām prezentācija un arī jautājums par kompetencēm, atbildībām un aktivitātēm, kādas ir uh, Eh, komitejai, un to veiks profesora Eleonora Spavente. Es priecājos, ka jūs esat šeit. Pirms brīža došu jums arī vārdu. Atsvaidzinošu jūsu atmiņu, ka mēs komitejā esam saņēmuši iepriekšējā gadā aptuveni 140 pēt, lūgumrakstus par uh, referendumu, kas notika 23. jūnijā pirms gada par tām uh, sekām un pārunām, kas sākās tikai šonadēļ, pirmdienas, starp ES un apvienoto karalisti. Un tēmas ir dažādas, tomēr vairums attiecas uz pilsoņu problēmām. Šodien varēsim uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus par viņu situāciju, bažām. Varēsim diskutēt par šiem jautājumiem komitejām. Kopā mēs piedāvājam publisku fórumu pilsoņiem īstajā laikā šajā pārunu brīdī. Ņemot vērā laika grafiku, mēs nevarēsim sniegt skaidras atbildes lūguma rakstu iesniedzējiem šodien. Kopā ar mums ir komisija un pastāvīgās apvienotās karalistes um, pārstāvji. Uzklausīsim visus uh, iesniedzējus un klausīsimies debates. Viņi ir apsolījuši nodot eh, tālāk vēstījumus savām pārunu vešanas komandām. Šorīt uzklausīsim galvenokārt ekspertus. Būs arī video ziņa no Barņē kunga, kas ir sarunu vedējs no ēs puses, un pēcpusdienā klausīsimies Daņutu Humneri, kas ir uh, Eiropas parlamenta Brexit vadības komitejas locekle, un viņa arī vada AFCO komiteju. Pēc tam pievērsīsimies eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, uzklausīsim to, kāda viņa situācija, kādas bažas. Tad turpināsim uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus visas dienas garumā, eh, sākot no pēcpusdienas. Bet iesākumā eh, pētījums, kuru pasūtīja mūsu komiteja. Tas ir ļoti vērtīgs dokuments. Izskatās tas šādi. Silti iesaku jums visiem ar to iepazīties. To ir iespējams izlasīt un paņemt arī šeit pat zālē. Visu pirms došu vārdu mūsu ekspertei, profesorei Eleonorai Spaventai. Um, thank you very much and thank you very much for inviting. Lielas paldies, paldies, ka esat uzaicinājuši mani šeit un izstrādāt šo pētījumu. Kad es biju aicināta izstrādāt šo pētījumu. Mēs īstenībā reaģējām uz lūgumrakstiem, kurus komiteja saņēma attiecībā uz Brexit. Tāpēc eh, pētījums eh, koncentrējas uz eh, balsošanas tiesībām un pilsoņu iniciatīvu, bet vairums šajā pētījumā no tēmām tieši attiecas uz pilsoņu tiesībām. Un eh, šīs tēmas arī man tika pārsūtītas, kad mēs sākām šo darbu. Un es uzskatu, ka šeit es esmu ņēmusi vērā Britu eh, pilsoņu situāciju Eiropas Savienībā 2017. gadā un arī Eiropas pilsoņu situāciju apvienotā karalistē. Un šajā pētījumā es centos apzināt riskus, uh, kādus vajadzētu ņemt vērā institūcijām, vedot pārunas. Es ierosināju īpašu uzmanību pievērst tām jomām, kur pilsoņi varētu būt visneaizsargātie. Runājot par nu, vēlēšanu jautājumu, dažos lūgumrakstos bija sūdzības, kā britu pilsoņi ES Nu, tur, eh, kas rezidē vairāk kā 15 gadus, eh, ka viņiem nav iespējas balsot. Un daži lūguma raksti eh, sūdzas kopumā par procesu. Un te ir papildu situācija un Un balstiesību jautājums nav tas, kur Eiropas Savienības iestādēm vajadzētu iesaistīties, ņemot vērā to, kādas tiesības piešķir līgums, runājot par nākotni. Bez pārsteigumiem mm, Britu pilsoņi zaudēs tiesības balsot es parlamentā, mm, bet Eiropas pilsoņa apvienotā karalistē saglabās šīs tiesības, bet tās tiks pārceltas no. Uh, Eiropas tiesību piešķirtā likuma uz tiem likumiem, kas attiecas uz šo nacionālā. Tātad e, būs iespējams balsot tikai tad, ja e, valsts piedarīgā valsts pieļaus šāda veida balsošanu. Un Britu pilsoņi e, ES atkarībā no tā, kas notiks arī ar īriju, um, zaudēs tiesības balsot um, vietējās vienošanās un Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ja vienu reizi valsts, kurā viņi rezidē, neizvēlēsies viņiem piešķir šādas tiesības. Te ir izņēmuma situācija, ņemot vērā pašreizējos noteikumus. Uh, Briti īrijā var balsot par vietējām nacionālām vēlēšanām un arī Eiropas parlamenta vēlēšanām saskaņā ar vietējo likumdošanu. Saistībā ar mm, šo mediātoru ombudu un tiesībām mēs redzēsim mm, dažādas situācijas attiecībā uz Britu pilsoņu tiesībām. Jo īpaši Briti Eiropas Savienībā saglabās tiesības eh, vērsties ar lūgumu rakstiem, uh, Mm, ES e, visiem, bet, jo tās ir tiesības, kas tiek visiem nodrošinātas, bet viņi nevarēs piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā, jo tā ir paredzēta tikai es pilsoņiem. Un es pilsoņi saglabās visas savas tiesības apvienotajā karalistē, kaut arī efektivitātes samazināsies. Un lielais jautājums ir tāds, vai angļu valoda saglabās savu oficiālās valodas statusu līgumā pēc Brexit, jo cik tālu ir runa par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, vairums iniciatīvu tiek izstrādāts angļu valodā, acīm redzam iemeslu dēļ, jo nepieciešama dažādu uh, valstu dalība, līdz ar to parādās risks par to, cik efektīva būs Eiropas pilsoņu iniciatīva un arī iespēja vērsties pie uh, Eiropas Savienības institūcijām angļu valodām. Kā es teicu, galvenā pētījuma daļa attiecas uz mm, Britu uh, tiesībām ES un otrādi. Un te nav mm, paredzēti ierosinājumi par to, kas tad būtu jādara, jo pārunas vēl notiek, bet uh, Mēs cenšamies apzināt un precizēt riskus. Komisija ir publicējusi savu pārunu darba kārtību pilsoņiem. Tā ir ļoti visaptvaroša, un es pilnībā tai piekrītu, jo tā cenšas pēc iespējas vairāk saglabāt visu uh, pilsoņu, kas rezidē citur, tiesības, un es nezinu, apvienotā karaliste. Jā, un apvienotā karaliste publicēs savu pozīciju pirmdien. Kas tad notiks pēc Brexit? Domājot par to, mums ir jāatcerās, ka ES likumdošanā ir daža veida uzturēšanās, īstermiņa uzturēšanās, kuras neizpētīju, tas attiec uz uh, laika periodu līdz trīs mēnešiem, un tur nav nosacījumu. Kas ar to notiks, lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai būs uh, vienošanās par eh, bezvīzu režīmu starp ES un apvienoto karalisti un tam līdzīgiem jautājumiem. Vissvarīgākais Brexit kontekstā, visievainojamākā pilsoņu kategorija ir tie, kuri izmanto vidēja termiņa uzturēšanos no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem. Uh, pirms brīža par to runāšu sīkāk, tur ir nosacījumi. Un nu, pēc pieciem gadiem izmantojot likumīgu uzturēšanos, pilsonis kļūst par pastāvīgu rezidentu un pilnībā tiek asimilēts. Šī situācija pilnībā atbilst tai situācijai, kāda ir vietējiem iedzīvotājiem. Uh, un tur nav jāizpilda vēl kādi nosacījumi. Tad, nu, iesākumā uzsvēršu, kas ir pastāvošās tiesības, kā tas darbojas, tad uh, runāšu par riskiem un uh, ieteikumiem par politikām. Jebkuršais pilsonis ir tiesīgs pārvietoties, uzturēties mm, un saņemt vienlīdzīgu attieksmi. Nevar būt kāda diskriminācija pēc valsts piedarības praktiski visās jomās. Un ir arī plašas tiesības attiecās, attiecībā uz ģimenes atpakaļ atvienošanos, kas ir parasti vēlīgākas nekā nacionālajās tiesībās, jo īpaši apvienotajā karalistē, kur tiesības uz ģimenes atkal apvienošanos gan ir ierobežotākas nekā ēst tiesībās. Un ir tiesības atgriezties savā izcelsmes dalībvalstī kopā ar savu ģimeni pēc pārcelšanās. Un tas arī būs svarīgs jautājums, jo pastāv bīstamība, ka apvienotās karalistes pilsoņi, kas ir pārcēlušies uz ES un vēlas atgriezties atpakaļ, tad uz viņiem attieksies nacionālā likumdošana, nevis ES likumdošana. Eiropas pilsoņiem ir plaša aizsardzība pret uh, izsūtīšanu, kaut arī mums ir pierādījumi, ka tik labi nemaz tas praksē nedarbojas. Noteiktos gadījumos eh, tie ir daži gadījumi tikai, uz kuriem īpaši nekoncentrēšos. Es pilsonība var tikt izmantota pret um, valsts piedrības valsti. Kā tas izskatās es likumdošanā? Nu, te ļoti vienkāršots skatījums, bet principā, lai pilsonis varētu uzturēties citā dalību valstī nekā viņa nacionālitātes valsts, viņam ir jāizpilda nosacījumi. Viņam ir jābūt vai nu no ekonomiski aktīvam, vai arī ekonomiski neatkarīgam. Tātad ekonomiski aktīvs cilvēks ir, tie, ir tas, kas vai nu pats strādā vai ir pašnodarbinātais. Darbinieks ES likumdošanā ir uh, definēts ļoti vispārīgi. Tas ir jebkurš, kas veids efektīvu, patiesu aktivitāti saist mm, noteiktā hierarhijā. Un tas attiec arī uz nepilna laika slodzes darbiniekiem vai tie, kas mm, strādā mazāku laiku, 3-4 stundas. Uh, nedēļā. To tiesa ir apstiprinājusi un uz viņiem attiecas ES aizsardzība. Es to pēc tam vēl pieminēšu, bet eh, nepilnas slodzes darbinieki un eh, tiem, kuriem ir nulles stundu līgumi, viņi ir īpašā riska grupā Brexit kontekstā, jo mēs zinām, ka pat tagad dalību valstis neatzīst vai nu īpaši nevēlas uh, at, atsaukties uz tiesas judikatūru. Nav minimālo prasību šajā ziņā likumdošanā un pašnodarbinātajiem nav arī minimālais investīciju slieksnis paredzēts. Un tas nozīmē, ka santehniķis, kas iedo, ierodas apvienotajā karalīse vai dodas Francijā, viņam nav jāpierāda kādi minimālie uh, apgrozāmie līdzekļi vai mm, līdzekļi, kas saistīti ar viņu aktivitāti. Bet tie pilsoņi, kas ir ekonomiski aktīvi, viņiem praktiski var izmantot visas tiesības attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi, to starp arī piekļuvis sociālās apdrošināšanas sistēmai. Un tā tas ir pat tad, ja viņi nestrādā daudz stundas, strādā nepilnu slodzi, un tas ir svarīgi īpaši sievietēm, kurām ir arī aprūpes uzdevumi. Runājot par neatkarīgiem pilsoņiem, piemēram, pensionāri, studenti, cilvēki, kas nav akt, ekonomiski aktīvi, nu, tā lai viņiem būtu tiesības uzturēties kādā no dalību valstīm, tad nu, viņiem ir jābūt pietiekamiem resursiem un visaptvarošai veselības apdrošināšanai. Tas ietver sevī studentus un britu pilsoņiem svarīga kategorija ir arī pensionāri. Un sociālās apdrošināšanas ziņā pensionāriem nav nepieciešama uh, valsts ap, veselības apdrošināšana, jo to apmaksā piesaistas valsts, jo seniori uzskata, ka ir dārgāk uh, noslēgt privātu veselības apdrošināšanu. Un jau šajā brīdī es vēlos norādīt, ka vairākies pilsoņi neapzinās to, ka tiesības uh, uzturēties likumīgi citā valstī paredz visaptvarošu veselības apdrošināšanu, jo vairums ES pilsoņu nepārceļas uz citu dalību valsti, lai gūtu kādus labumus, un šie nosacījumi tiek uzsvērti un minēti pilsoņiem tikai tad, kad viņi uh, um, kad viņiem kaut kas nepieciešams, jo nav nekādas kontrolas. Un tas arī saistās ar pilsoņu tiesībām pēc Brexit. Es domāju, te mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Un um, sākumā tad ļoti īsi pievērsīšos Britu uh, pilsoņu situācijai ES. Un tad skatīsimies pilsoņu situāciju apvienotā karalistē. Uh, Es to tā izvēlos, es nevis tāpēc, ka es par zemu novērtēju ES pilsoņu situāciju apvienotā karalistē, noteikti nē, bet tāpēc, ka tas būs vai nu vienošanās jautājums, vai arī tas, kā to paredzēs apvienotās karalistes noteikumi, un uh, tā situācija ir atšķirīga nekā britu pilsoņiem, kas uzturēsies 20, kādā no 27 ES valstīm. Uh, Vispirms jāmin, ka nav precedenta, mums nav judikatūras, mums nav mm, kāda satvara, pēc kura mēs varētu vadīties. Ir divas iespējas, kad domājam par Britiem, kas ir labticīgi pārcēlušies un izmanto tiesības, kuras tiem piešķir es likumi. Un pēkšņi, labi, nevar runāt par pēkšņumu, uh, process būs garš, tomēr situācija ir tāda, ka viņi vairs netiek aizsargāti. Ir divi veidi, kā mēs varētu teorētiski domāt par britu pilsoņiem. Viens ir uztvert viņus kā bijušos ES pilsoņus, un šāda veida pilsonība joprojām var tikt izmantota, lai apstiprinātu viņu tiesības. Cita iespēja, ko daudzi pieminēja, kā cilvēki pēkšņi kļūti par trešās eh, valsts, valsts piedarīgajiem, un pat šī situācija varētu būt sliktāka kā citiem trešās valsts valsts piedarīgiem. Es ierosinātu izmantot bijušo ES pilsoņu pilsonību un es tiesībās. Es domāju, ka apvienotās karalistes pilsoņiem vajadzētu ļaut saglabāt vairumu no pilsoņiem, kurus eh, tam piešķir attiecīgā direktīva. Un es centos uzsvērt to, kāpēc tas ir tik svarīgi. Pētījumā jūs redzēsiet tabulas, kur ir uzsvērta tas, kā situācijas var atšķirties atkarībā no tā, kā mēs piešķirsim kategorijas eh, pilsoņiem, kas ir pārcēlušies. Un cik tālu tas attiecas uz britu pilsoņiem? Ja mēs uh, paredzam īpašu statusu viņiem, tad viņiem būs iespējas strādāt, uzturēties, uh, būt pašnodarbinātiem, viņiem nebūtu minimālo ienākumu prasības uh, tomēr būtu izaicinājums attiecībā uz pensionāriem un studentiem. Nu, jo pensionāru tiesības e, pārcelties un uzturēties citā valstī e, padara iespējams sociālās apdrošināšanas koordināciju, bet ja nav vienošanās par šo tēmu, tad pensionāram e, vairs nebūs apvienotās karalistes veselības sistēmas segums. Attiecībā uz studentiem arī ir problēmas, jo vairums studentu uh, Nu, es pat arī mācu universitātē, viņi nemaz nezina, kā ir nepieciešama veselības apdrošināšana. Viņi mierīgi uzturas kādā no dalību valstīm, bet viņi nezina, ka nepieciešams noslēgt veselības apdrošināšanu. Un praksē tas varbūt nenozīmē problēmu studentiem, kas studē, bet tiem, kuri studē doktorantūrā, kuri varbūt grasās izveidot ģimeni, gan tā, par tādu varētu kļūt. Ja? Mēs piešķiram viņam bijušo ES pilsonību, tad Britu pilsoņi saglabātu vienlīdzīgas attieksmes, tiesības un arī rezidences karti, kuras parasti mēs piešķiram trešo valstu valsts piedarīgiem, kas ir precējušies kopā ar uh, Mm, es pilsoņiem un uh, brīva ceļošana, šīs vīzas arī būtu ļoti vērtīgas un arī būtu iespēja rezidēt. Un, ja mēs pieņemsim lēmumu, no es pētu pilsonības jautājumus, manā ieskatā viņi būtu kā bijušie es pilsoņi, tomēr, ja Eiropas Savienības tiesa uh, tomēr eh, lemtu citādi un viņus kvalificētu kā trešās valsts valsts piedarīgos un viņi eh, vienā brīdī eh, zaudētu savas tiesības saskaņā ar līgumiem, tad situācija nebūtu, nebūtu laba, jo Britu pilsoņi tad viņiem būtu dažādi imigrācijas noteikumi dažādās valstīs, būtu jautājums par īriju, kā tad tur būtu, bet to skatīsim uh, Eh, beigās viņiem varētu būt vīzu prasība, minimālo ienākumu prasība, eh, darba spēkiem, šiem strādniekiem varētu būt prasības arī nulle eh, līguma stundu, darbinieki būtu īpašā riska grupā paši nodarbinātie varētu vispār nevarēt saņemt vīzu, ja vien viņi nebūs ļoti bagāti, arī vienlīdzīgas attieksmes princips pilnībā būtu uh, nacionālās likumdošanas jomā aizsardzības tur vairs nebūtu, un jāatceras, ka šie cilvēki būtu pārcēlušies, kamēr viņi bija es pilsoņi, nevis tie, kuri pārcēlās pēc Brexit. Līdz ar to es tiešām uzskatu, ka viņus būtu jāaizsargā, jo par to ir e, viss stāsts par es pilsonību. Viņam varētu izvirzīt Schengens vīzas prasības, un e, tās vēl būtu jāpārunā un pēc piecu gadu um, leģitīmas uzturēšanās notiktu pārējo uz pašreizējo uh, režīmu, kas uh, attiecas uz trešo valstu ilgtermiņu uzturēšanos. Es vēl tam pievērsīšos, bet tik labvēlīgs šis režīms nebūtu kā attiecībā pretējas pilsoņiem, protams. Un lai kas arī nenotiktu, es domāju, kā ir īpašs risks visiem, ar, eh, visiem pilsoņiem, un šīs rekomendācijas attiec arī uz ES pilsoņiem apvienotajā karalistē. Skatoties no pilsonības um, skatu punktu, un komisija to ļoti skaidri norādīja, mm, jebkāda veida pārcelšanās pirms izstāšanās vienošanās vai kad apvienotā karalista izstāsies no ES. Uh, nu, lai kas arī notiktu pirmais, ka tas būtu jāņem vērā. Apvienotā karalistē ir sārunas par to, ka būtu jāierobežo eh, tiesības attiecībā uz 50. panta ziņošanu no es eh, perspektīvas, bet to būtu ļoti grūti pamatot. Institūcijām būtu skaidri jādefinē, ko mēs domājam ar vārdu darbinieks. Bija cits pētījums, ko veicu kopā ar kolēģiem komisijas pasūtījumā par nodarbinātību, un mēs secinājām, ka vairākās dalību valstīs netiek ievērots pašreizējās vadlīnijas par darbinieku statusu, par kuru lēma ēst tiesa, jo īpaši dar, ir tāda situācija, ka dalību valstīs netiek piešķirts darbinieka status nepilnas slodzes e, darbiniekiem, ja viņi pietiekami nepelna vai nav noteikts stundu skaits vai ienākumi, un tas īpaši svarīgi ir Brexit kontekstā, jo, ja jūs neatzīstat pašreizējo darbinieku daļēju, la, daļēju laika darbinieku un nulle līgumu darbinieku statusu, tad viņiem nebūs post-Brexit status, viņi zaudēs savu statusu, uh, Un eh, tas ir gana nopietni, kas notiek Eiropas dalību valstīs, bet atcerieties, ja pilsonis ir pārcēlies uz citu dalību valsti un jūs viņu neatzīstat kā darbinieku, tad Brexit brīdī viņiem vairs nebūs nekādu tiesību ES likumdošanā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. ES tiesībās ir veids, kā var saglabāt darbinieku statusu, ja jūs kļūstat par bezdarbnieku. Problēma ir tāda, ka, lai saglabātu šo statusu, jums ir jāreģistrējas nodarbinātības dienestos, un daži pilsoņi to zina, bet daudzi nezina. Tā var būt, ka jūs strādājat no jūnija mēneša, dodaties atvaļinājumā un no septembrī atgriezīsieties – bet nu, varētu būt tā, ka jūs neprasīsiet arī bezdarbnieka pabalstu tad, kad jums būtu tiesības to darīt. Un ja jūs nereģistrējaties nodarbinātības aģentūrā, tad beigās varbūt jūs, jūsu situācija atšķirsies, jo, nu, jūs beigās sodat to pilsoni, kuram pat varētu būt pietiekami daudz resursu, un uh, kurš uh, atrod darbu, un beigās tad viņam ir sliktāka situācija, to mēs redzam ekonomikā. Un arī šīs uh, aprūpes atbildība ir jāņem vērā, jo šobrīd, ja jūs esat aprūpē, aprūpis bērnam, vecākam cilvēkam vai invalīdam, tad jūsu status uh, varētu tikt pārtraukts, un tas ir netaisni. Un mēs tad atņemtu post-Brexit status arī aprūpētājiem. Te ir jautājums par dzīmumiem, jo vairums aprūpētāju ir sievietes. Es domāju, tas arī jāņem vērā. Manā ieskatā Tas, ka nav veselības apdrošināšanas, to nevajadzētu ņemt vērā. Mums vajadzētu retroaktīvi novērtēt mm, to mm, veselības apdrošināšanas jautājumu, jo mums ir ēs veselības apdrošināšana brīva, pārvietošanās ēs pilsonība. Es domāju, ka mēs esam radījuši gaidas pilsoņos, ka viņiem nav nekas tam līdzīgs nepieciešams. Līdz ar to mums jābūt ļoti uzmanīgiem par to, lai mēs nesodām tos pilsoņus, kas labticīgi pārcēlušies un nezinā par šo. Uh, prasību. Um, again, and this the commission has made this clear. Komisija jau arī ļoti skaidri to pateica. Komisija ir iecerējusi aizsargāt ES valsts piedrīgo ģimenes locekļus, to neaizmirsīsim. Uh, tad, eh, kad eh, vedīsim sarunas par Brexitu, ja esat precējies ar trešos valstu valsts piedarīgo, ekonomiski aktīvu cilvēku, tad ir ļoti svarīgi saglabāt viņu tiesības, uzturēties valstī. Neaizmirsīsim arī, ka tiks iesaistīts šajā lietā ļoti daudz bērnu. Un te ir jāņem bērnu eh, intereses, tā skaitā arī bērnu tiesības izglītoties. Tas arī ir jāņem vērā. Uh, jaunajos nolīgumos. Tad būs arī ļoti liela problēma. Mēs jau to redzam tagad apvienotajā karalistē, kur tiek iesniegt pieteikumi pastāvīgai uzturēšanai, tātad pierādījumi, kas tiek prasīti no pilsoņiem, lai tiktu pierādīts viņu status. Vēlreiz. Jā. Mēs esam laimīgie, mums ir darbs un arī um, ir uzskaitīta arī mūsu profesionālā pieredze, bet daudziem citiem pilsoņiem tas tā nav. Līdz ar to ir jābūt piesardzīgiem par to, kādu pierādījumu mēs prasām no um, pilsoņiem. Un, protams, tam šīm prasībām ir jābūt vienādām visās dalību valstīs, lai nebūtu dalību valstīm šeit brīva izvēle, jo dažas valstis varētu būt efektīvākas, citas netik ļoti lai ko arī mēs lemtu, attiecībā uz pieprasītajiem dokumentiem vienmēr ir jāļauj pilsoņiem pierādīt savu statusu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, varbūt pat ar ko tādu, ko nebūsim paredzējuši, un tādai jābūt normai Eiropas Savienības likumā. Tālāk. Kas notiek ar ES, valsts, ar ES pilsoņiem apvienotajā karalistē? Uh, Es ceru, ka tas tā nenotiks, ka nebūs sarežģījumi, bet nu, Lielbritānija nav vienkāršā situācijā. Es zinu, es strādāju universitātē, universitātē apvienotajā karalistē, strādā ļoti daudz Eiropas Savienības pilsoņu, tā skaitā arī es. Apvienotā karaliste var lemt mūsu visus pārcelt uz automātisko darba atļauju sistēmu. Tas varētu darboties, varētu arī nedarboties. Tas darbotos labi tiem, to gadījumā, kuriem ir pārstāvīgs darba līgums. Tas varētu izrādīties sarežģītāk tiem, kuri ir nodarbināti tikai uz ierobežotu laiku. Uh, Tas varētu nedarboties migrācijas likumā. Uh, gadījumā cilvēki strādā uz puslaiku un uh, citiem ierobežotiem darba līgumiem. Nu, piemēram, runājot arī šeit par sabiedrisko ēdināšanu, uh, tur darbinieku līgumi arī ir ierobežota laika. Un tad ir arī problēma arī ar termiņiem. Pašlaik brītu iestādes atzīst, uh, Uh, darbinieku statusu pēc tam, kad šis cilvēks jau trīs mēnešus ir nostrādājis. Tātad cilvēki, kuri, um, kuriem ir specifisks līgums, nulles stundu darba līguma, varētu nonākt sarežģītā situācijā. Minimālais investīcija ieguldījums 50 tūkstoši, tas ir visai daudz minimālais uzkrājums prasības, ja tas piemērosies ES pilsoņiem, tad mūsu poļu santehniķis iespējams eh, tiks izraidīts no apvienotās karalists, viņiem tur nebūs tiesība vairs uzturēties. Protams, ekonomiski neaktīvie cilvēki ir mazai sargāti, no viņiem tiks prasīti minimālie ienākumi un arī um, Eh, tiks pievienāts nodevs. Apvienotā karalistē viņi piemēro šīs eh, vīzu pieprasījuma nodevas. Un arī šis Brexit tiesību piemērošana par ģimeņu locekļiem situācija būs šausminoša, jo pašlaik apvienotajā karalistē ir arī ģimeņu locekļiem ir minimālais ienākumu uh, noteikums. Un, uh, Tie ir apmēram 18600 uh, mārciņu. Tas ir visai daudz. Līdz ar to cilvēki, kuriem būs mazāk ienākumu, viņi nevarēs tur doties ar visu ģimeni. Nedomāju, ka tas ir ideāls risinājums. nu, rekomendācijas, ne man institūcijām ienāk lajā ar rekomendācijām. Es vairāk gribētu runāt par to, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tad, tad domāju, ka nevajadzētu te prasīt kādu minimālo ienākumu. Pašlaik apvienotā karalists piemēro šīs prezumcijas. Tas ir atsaucamas, bet iespējams, ka darbinieki nezina, kā. Ka Eh, viņiem ir kādas tiesības, viņi vienkārši saņem eh, vēstuli, kur ir pateikts, ka, viņu, eh, ka viņiem vairs nav tiesības un viss. Tātad nevar uzspiest nec minimālus ienākumus, nec minimālos darbu stundas pēc Brexit statusa gadījumā. Arī uz pašnodarbinātiem tas attiecas. Vismaz, kas attiecas uz pieprasījumiem, pastāvīgu uzturēšanās atļauju, tagad pilsonim ir jānāk lajā ar uh, saviem dokumentiem, pierādījumiem. Tie ir apmēram 80 lapas pušu gari dokumenti, kur ir jāizpild. Un te ir ļoti būtiski, lai pēc Brexita cilvēki, kuri atrodas apvienotajā karalistē, uh, lai tiešām šis pierādījums sloks būtu absolūti minimāls. Jūs zināt, kāpēc karalists valdība arī to gribētu, jo iedomājieties, lai izskatītu trīs miljonu cilvēku pieteikumus, tas nebūtu nav vienkārši darbs. Kā es teicu, es domāju, ka ekonomiski neaktīvus cilvēkus nevajadzētu sodīt par to, ka uh, viņiem nav vis, bijusi nekāda visaptvaroša veselības apdrošināšana. Tad ir arī vēl problēma par apvienoto karalistu, kur o, komisija saka, ka jau arī NHS ir uzskatāma par šo visaptvarošo veselības apdrošināšanu. Tad arī vajadzētu ekonomiski neaktīviem cilvēkiem ļaut arī maksāt šīs nodevas par veselības apdrošināšanu, kas ir lētāk nekā 150 mārciņas privātajā apdrošināšanā. Un tad arī jāsaglabā mm, atpakaļ, nu, jāpienotās karalists valsts piedīgot tiesības. Un noslēgumā par pastāvīgajiem uh, rezidentiem. Nu, problēma ir ar to, kā es tiesa ir arī spriedusi, kā um, pastāvīgie iedzīvotāji ir atbilstīgi direktīvai 2438 Tad viņam jāpierāda piecu gadu valsts apdrošināšana, pietiekami ienākuma avoti, tas varētu būt visai sarežģīti pierādāms. Sevišķi viņi nesagāda šādu pieprasījumu, tad varētu būt arī problēma ar uzturēšanās turpinājumu, jo nu, jums katru gadu ir jāuzturas vismaz sešus mēnešus apvienotajā karalistē. Un tad ir dažādas grūtības saistībā arī ar tad, tad, šiem Eh, pieprasītiem pierādījumiem. Tad, eh, manuprāt, lielākais risks, kāds te varētu būt, ir tad, tad šie pierādījumi un tad arī es eh, pilsūņi, kuri labticībā ir pārcēlušies uz apvienoto karalisti, arī, ka nepieciešamība reģistrēties nodarbinātības dienestā. Pat ja es pilsonis piesakās uz šiem atbalstiem, tad nu, ir daudz informācija, kas nav zināma. Par politikas rekomendācijām, nu mēs jā redzam, ka. Pieci gadi esat tur bijuši, tad nesat ievērojuši nosacījumus, tad o, jums nebūs tiesības. Domāju, tomēr, ka tas tā nenotiks, taču ir daži riski, kas ir jāizskauž. Piemēram, ja nav notikusi reģistrācija nodarbinātības dienestā, tad ir jābūt kumulatīvai pieejai attiecībās nodarbinātības periodiem no nu, Piemēram, eh, ja kādu laiku nesat strādājis, jo esat par kādu rūpējies vai devies brīvdienās, tad tomēr ir jākumulē visu šī nodarbinātības perioda arī aprūpe. Nekadā gadījumā nevajadzētu to uzskatīt par eh, pārtraukumu jūsu uzturēšanās periodā, jo tad mēs runājam par nopietnu dzīmumu diskrimināciju. Un to nevar arī piemērot ar atpakaļējušu datumu. Nu, es te arī pielikšu punktu, jo vispārējais ir, cik slikti būtu, ja nebūtu izstāšanās vienošanās. Un jūs tad arī paši varat iepazīties ar visu šo informāciju, vēlties. Liels paldies Paventas kundzei! and, and thank, you for, thank you for being with us today. And I hope that you can stay and also respond to some. Cerams, ka varēsiet atbildēt uz jautājumiem, kādi varētu būt kolēģiem. Nu, tagad jau esam pārsnieguši laiku. Ļoti daudz lūgumu raksta autori, kuri gaida un vēlas izteikties. Uh, arī kolēģi Hībners kundze. Vispirms vēlos jūs iepazīstināt un, uh, pareizāk sakot, šeit uh, jūs redzat Mišelu Barņē, viņš ir Eiropas Savienības Brexit sārunu vadītājs, viņš nevarēja šodien ierasties, bet tagad viņam ir video vēstījums lūgumrakstu iesūtītājiem. Uzklausīsim viņu. Dear members of the Petition Committee, dear Cecilia, ladies and gentlemen.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 thanks to Michel in his absence. It was good that he sent a message. Now I... Labi, jā, un tagad uh, vārds Hibners kundzei. Viņa konstitucionāla lieta komitejas priekšsēdētāja tā ir atbildīgā komiteja jautājumā par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības. Un, protams, Hīdnes kundze arī sako visiem procesiem parlamentā. Viņa piedalās arī parlamenta Brexita uh, komitejā. Paldies, paldies, Ecīlija. Tiešām pateicos jums par to, ka varu 5 minūtes piedalīties arī jūsu sanāksmē un arī iepazīties ar izcilo ziņojumu, ko ir sagatavojis Paventas kundze. Vēlos norādīt, ka tas ir ļoti labs papildinājums arī citiem ziņojumiem, ko pašlaik izstrādājam saistībā ar Brexitu un ir saistīti ar pilsoņu tiesībām. Tad arī daudz kolēģu vārdā visā Eiropas parlamentā mm, grib norādīt uz to, cik augstu novērtējam lūgumrakstu komitejas darbu Brexit kontekstā, lai varētu labāk saprast šo izaicinājumu un to, kā Brexits potenciāli ietekmēs. Es pilsoņus galvenokārt runājam šeit par tiesībām, bet iespējams vajadzētu iet vēl tālāk par tiesībām. Būs ietekmes mūsu dzīvēm, uzņēmē darbību, dzīves kvalitāti. Uh, Tas tieši nav saistīts varbūt ar uh, pilsoņu tiesībām kā tādām. Gribētu arī apliecināt, ka um, personu tiesība aizsardzība Eiropas parlamentā ir fundamentāls uh, elements. To atrunā arī konstitucionālie principi sarunu laikā. Šis satversējas līgums ļoti nopietni tiks uh, piemērots un ņemts vērā, vedot sarunas Eiropas Savienības vārdā ar apvienoto karalisti. Nepārsteigts arī tas nevienu, kā es pilsoņu tiesību jautājums uh, bez uh, mazākām šaubām un kritikas ir uh, izvēlēts par prioritāru jautājumu šajā izstāšanās procesā. Ir arī vienprātība ne tikai Eiropas parlamentā, uh, Nav, tas nav ierasts, bet ir arī vienprātība visās Eiropas Savienības institūcijās, un tas, ko teica arī Barņēkungs, par bezprecedenta 27 dalību valstu vienotību, un tas ir tieši saistīts ar šo pirmo aktuālāko jautājumu, proties pilsoņu tiesības. Un man prieks dzirdēt bija, ka jūs, Spavens kundze, arī norādījāt savā ziņojumā uz ļoti daudz punktiem, kur ir saistīti ar uh, Brexita sekām un tiešām arī sniedzēt konkrētus piemērus, konkrētus uh, gadījumus. Mums tas ir ļoti svarīgi arī, lai saņemtu informāciju Eiropas parlamentā, ne tikai lūguma rakstu komitejā, visā Eiropas parlamentā. Mēs uh, uzņemam visveidu informāciju, klausāmies visus kuri uh, arī zina, kā uh, vislabāk tad uh, Mm, šīs sarunas organizēt. Uzklausījām arī es likuma ekspertus par to, ka tiesību aizsardzība iespēja ir visai ierobežot starptautiskajos eh, tiesību aktos un nav pat precedenta eh, par tik lielu skaitu cilvēku, kuri tagad eh, mainīja savu statusu, kas uh, izbeigsies vienā konkrētā dienā. Tā ir bezprecedenta situācija, ne tikai no tāda cilvēciskā viedokļa, bet arī no juridiskā viedokļa. Šeit bieži vien dzirdam no jūsu komitejas priekšsēdētāja no Cecīlijas par lūgumu rakstiem un par to, cik lielis ir satraukums Tas ir ļoti svarīgs signāls mums visiem. Gribu apliecināt, ka mēs cīnīsimies par šo. Cīnīsimies par ES panākumiem, proti, ES pilsoņu tiesībām, kas mums ir prioritāras. Gribu arī teikt, ka, kā tas arī ir Spavenskundas ziņojumā, redzam, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, arī apspriežot esošo kontekstu un situāciju. Jūs minētie piemēri ir ļoti aktuāli. Politiski esam apņēmības pilni garantēt maksimālu kontinuitāti un juridisko skaidrību visiem, tiem, visiem pilsoņiem. Tādēļ arī ir šis nostājas dokuments, arī jūs uh, devāt savu ieguldījumu un norādām, ka šie ir svarīgākie jautājumi arī Eiropas parlamentam. Uh, Cerams, ka izvairīsimies no pārāvumiem. Mūsu mērķis vismaz tāds ir nodrošināt šo kontinuitāti. Neko nepāraut sarunu beigās, bet nu sarunas līdz ar to ir izšķirošas. Līdz ar to vajadzētu šo interesi uzturēt ilgtermiņā, nevis to apturēt. Um, nākamā dienā. Un ir dažādas stratēģijas, um, un tā ir pēdējā lieta, ko gribu teikt pirms noslēdzu. Mēs uzklausām ekspertus, dažādas iesaistītās puses par to, kā mums var būt stratēģija tiesība aizsardzībā, pat ja pilsonības status vairs nav spēkā. Te nevajag mainīt līgumus. Mēs tad arī varam atsaistīt tiesības no pilsoņu um, status. Un mums ir parlamenta rezolūcija arī, un mēs varam saglabāties pilsonību ar piesaistīto, asociēto pilsonību. Tur gan vajadzēs uh, līguma izmaiņas, bet nu šāda ir opcija. jo nu rezultāti neskaidrība ir visai liela. Un noslēgumā vēl viena lieta. Jūsu pētījums, jūsu pieredze un lūgumraksta ieguldījumi ir ļoti svarīgi sarunu noritei. Bet mēs arī domājam, ka tagad jūs uzklausot mēs kā uh, līkumņēmē izstrādātāji ļoti daudz mācāmies. pārējais pilsonības attīstību, pār uh, arī cilvēku aizsardzību šeit Eiropas Savienībā. Kad runāsim par turpmākām reformām, tas arī tur būs jāatspoguļo, lai mēs varam izmantot šo pieredzi, ko iegūstam no jums šai ilgtermiņa pārdomās par to, kā uzlabot uh, Eiropas Savienības pilsonību. Paldies! Paldies, Daņūta, un vēlreiz jā, tas atspoguļo to, ka Brexit jautājums ir kas tāds, kas uh, attiecas uz visu Eiropas parlamentu, visām komitejām arī, protams, AFKO komiteja būs tā, kas uh, būs atbildīgā, bet mēs visi esam vienlīdzīgi svarīgi, lai būtu demokrātis, demokrātisks. Uh, Uh, šis monitorings un kontrola, paldies Dāņuta, un tagad arī kolēģi, kur vēlas izteikties, bet iesim tagad un uh, skatīsim lūgumu rakstus, lai varētu nedaudz uh, debats uh, paplašināt. Pirmā sesija ir ietekme referendumam uz. Es uh, valsts piederīgajiem, kuri uzturas un dzīvo apvienotā karalistē 0923 Korīna Barona Danusers. Tātad par apvienotās karalistes dzīvošajās informācija atbild pilsoņu tiesību saglabāšanu gadījumā tā izstājas no Eiropas Savienības. Auto, autoras šeit nav, bet. Tātad arī te ir runa par šo labticību un ka šos cilvēkus ļoti konkrēti ietekmē. Uh, referendums, tātad jāgarantē tiesības un nevajag retroaktīvi atsaukt šīs tiesības, kad būs panākt vienošanās. Visi lūgumraksti, ko mēs skatām šodien, paliek atvērti acīm redzamu apsvērumu dēļ. Tālāk 14.19 lūgumraksts. Demetrijos Paikopolos. Arī par šo pašu jautājumu arī lūgumrakstiesniedzējs nav ieradies. Arī viņš ir ļoti satraucies pat tieši to pašu viņš ir saņēmis Nacionālā veselības apdrošināšanu, viņš ir pasniedzējis, viņam ir arī tiesības balsot. Līdz ar to apvienotā karalists nevar viņam atņemt pilsonības tiesības, kas viņam jau ir piešķirtas, jo, nu, tad arī viņam tiktu liektas Eiropas Savienības pilsonības tiesības. Arī, protams, šis lūguma respublika atvērts. Nākamais 0470. Nu, Ignacio Romero Romero. 6139 pāraksti ir savākt par ēsvalsts piedarīgo tiesību saglabāšanu, kas dzīvo um, apvienotajā karalistē. Lūguma rakstiesniedzējs ir ieradies, jums ir uh, katram 3-4 minūtes, lai jūs varētu uzstāties, lūdzu. Thank, go ahead. Thank you. Paldies. Vispirms liels paldies par to, ka ļaujat mums prezentēt savu lūgumu rakstu. Tas ir lūguma raksts, kas eh, sākotnēji tika iesūtīts citā platformā, WeMove.eu, un tas jau ir sācis 6000 pārakstu. Mūsu lūguma raksts eh, tapa sadarbojoties apvienotās karalistes rezidentiem Spānijā, grupa, kas saucās Espaņolis, Enreno eh, un Idos un eh, Britu rez, un eh, Spāņu mm, pilsoņiem Lielbritānijā. Un tas attiecās uz visiem ēst pilsoņiem, kas eh, rezidē apvienotajā karalistē un citās 27 ēst dalībvalstīs. Īsmais jums aprakstīšu, kāda ir situācija. Kā jau jūs zināt, uh, Un kā jau tika pieminēts, kopš Brexit balsojuma, kas notika gandrīz pirms gada, daudzi es pilsoņi, kas ir emigrējuši uz citām valstīm, ir pakļauti dziļām bažām par juridisko neskaidrību un garantīju trūkumu par mūsu situāciju kā rezidentiem attiecīgās valstīs. Un tā rezultātā, un kaut arī tas netiek prasīts. Eh, daudzi EZ e pilsoņi ir eh, lēmuši pieprasīt eh, pilnas tiesības, piesakoties pastāvīgās uzturēšanās atļauja apvienotajā karalistē. Un tomēr liels procents šo pieteikumu iekšlietu ministrija noraida, un mums nav nekāda garantija, ka šo statusu apvienotā karalisti atzīs vēl pēc Brexita. Papildus tam liela daļa mūsu kopienu uzskata, ka ir grūti izpildīt um, prasības nodrošināt visaptvarošu slimības apdrošināšanu, kas ir nepieciešama, lai kvalificētos uh, uzturēšanās atļaujai. Mm, tas neatiecas tikai uz studentiem un pilnlaika vecākiem, aprūpētājiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Uh, Apvienotās karalistes valdība nav īstenojusi prasību par eh, visaptverošu veselības eh, apdrošināšanu ekonomiski neaktīviem migrantiem, izvēloties eh, uzturēt Nacionālo veselības sistēmu kā veselības nodrošinātāji visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no to izcelsmes valsts. Rezultātā migranti no Eiropas potenciāli var tikt iedalīti divās grupās. Tie, kas ir likumīgi proti tie, kur šobrīd ir darba attiecībās vai izpilda veselības apdrošināšanas prasību un tie, kuri neizpilda šīs prasības. Ir uh, ārkārtīgi būtiski, ka šī norma tiek uh, ievērota sarunās par pēdējās grupas tiesībām un tie, kuri ir nesen pārcēlušies uz uh, savu izvēlēto mītnes valsti, visvairāk saskars ar risku, ka viņu tiesības netiks nodrošinātas, tad, ja vienošanās starp apvienoto karalisti un es gaidāmajās sarunās netiks panākta. Tas, nonāks, ka, tas nozīmēs to, ka mēs uh, prasīsim to, ka uh, būs uh, kaut kāds uh, konkrēts datums uh, migrantiem, kas ir pārcēlušies pirms noteikta datuma. Liels skaits uh, pilsoņu, kas ir pieteikušies uh, naturalizācijai, lai aizstāvētu savas tiesības, var, nevar paturēt uh, savu iepriekšējo pilsonību, jo atsevišķas es valstis nenodrošina dubult pilsonību. Papildus tam atsevišķās valstīs, tādās kā Spānija, naturalizētie pilsoņi var uh, Mm, viņiem var tikt pieprasīts atteikties no izcelsmes valsts um, pilsonības. Tas attiecas uz daudziem cilvēkiem. Šīs situācijas rezultātā ir jāapsver vairāki punkti. Mēs vēlētos pieprasīt, lai visiem tiktu sniegtas formālas garantijas, un es uzsveru visiem pilsoņiem, kurus skārs Brexit, un tā jābūt ne tikai prioritātē, bet ir jāizvairās arī no tādu iedzienu lietošanas kā likumīgi rezidenti, kas eh, šķēļ sabiedrību, ir jāatsakās no prasības par visaptverošu veselības apdrošināšanu un jāatsakās no mm, darba vīzu sistēmas tiem rezidentiem, kas eh, šobrīd strādā savās eh, jaunajās mītnes valstīs. Ir jāmēģina aizsargāt visu migrantu rezidentu pamatiesības, arī aprūpētāju un pensionāru. Papildus tam, kaut arī mēs saprotam, ka dubult pilsonība ir eh, suverēno dalībvalstu izvēle, mēs prasām, lai es pārliecinātu dalībvalstis atzīt dubult pilsonību migrantu iedzīvotājiem, eh, kuras skāra šī Lielbritānijas izstāšanās. Un visbeidzot, mēs lūdzam, lai šīs. Um, ehm, sarunas tiktu ierobežotas un būtu neatkarīgas no jebkādām citām sarunām par uh, robežām vai tirzniecības darījumiem. Tādējādi ne, nedrīkstētu vienošanos padarīt atkarīgu no nu, pilsoņu tiesībām. Pilsoņu tiesības ir galvenās. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Un uh, tagad es Piedodiet, piedodiet, es aizmirstu, mums ir vēl eh, viens lūgumraksta iesniedzējs eh, Bilāls Šabers. Šodien es uh, uzstājos UK Sen vārdā. Tā ir kampaņas grupa, kas tika izveidota 2016. gada augustā pēc Brexit balsojuma. Mūsu grupa at piedāvā atbalstu un konsultācijas aptuveni 12 tūkstošiem es pilsoņu, kurus skāra pārvietošanās um, brīvības uh, un pilsonība ties, pilsonības tiesību jautājumi. Apvienotajā karalistē šobrīd dzīvo 3,5 miljonu es pilsoņu un ir ārkārtīgi satraucoši, ka gandrīz gādu pēc referenduma es eh, pilsoņiem tiek prasīts eh, apvienotajā karalistē iesniegt eh, ziņas par savu statusu. Mēs uzskatām, ka ir divas potenciālas grupas, kas ir visvairāk ievainojums. Pirmkārt, es pilsoņi, kuriem ir tiesības, kuriem nav tiesību mm, pastāvīgi uzturēties apvienotajā karalistē kuri nav strādājuši un kuriem nav visaptvarošas veselības apdrošināšanas, un otrā grupa ir ģimenes locekļi, kuriem ir atvasinātas tiesības. Šobrīd um, apvienotās karalists valdība ir um, iedarbinājusi noteikumus, uh, kas uh, transponē pilsonības direktīvas prasības, un tomēr uh, sākumā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas uh, fo formulāri bija 85 lapas gari, un tas nodrošināja, ka 2007. Uh, gada februāri ieviestās normas nozīmēja to, ka, piemēram, ja kāda daļa no pieteikuma nav aizpildīta, viss uh, pieteikums tiek noraidīts un tiek iekasēta administratīvā nodeva 25 māciņu apmērā. Otrakārt tiek uzdoti nebūtiski jautājumi, piemēram, par saikni ar izcelsmes valsti. Uh, Ir eh, problēma arī, ka nodevas, kas ieviestas 2013. gadā, šobrīd sasniedz 65 mārciņas par personu, un tas mm, to vēl pavada mm, prasība iesniegt eh, katra dokumenta oriģinālu, kas eh, rada problēmas tiem, kas paļaujas uz aiztarskiem pierādījumiem. Ja mēs uh, salīdzinām ar prasībām 2008. gadā, šādu nodevu nebija un pieteikuma forma bija tikai 13 uh, lapuses gara. Šo, šī brīža administratīvie pasākumi nozīmē, ka ES pilsoņi tiek atturēti no pieteikšanās e, uzturēšanās atļauju iegūšanai, un tas e, ir nesamērīga un nelikumīga iejaukšanās e, pārvietošanās brīvību īstenošanā. Mēs uzskatām, ka ir veiktās izmaiņas varētu būt um, tādas, ka ir iespējams izmaiņas, kas ievērojami uzlabot sistēmu, Ja mēs eh, paraugāmies uz īriju, kā salīdzinām valsti, tur eh, pieteikšanās eh, forma ir tikai 4,5 lapuses garas, un tās ir bezmaksas. Nav iemesla, kāpēc apvienotās karas valdība nevarētu izvēlēties līdzīgu pieeju. Vēl viens šķērslis ir tāds, ka kopš 2011. gada jūnija apvienotās karalistes valdība piemēro prasību atsevišķiem es pilsoņiem pie, iegādāties visaptverošu veselības apdrošināšanu, lai viņiem būtu uzturēšanās tiesības, tomēr um, valdība ir atteikusies uh, piekļuvi NHS uzskatīt kā līdzvērtīgu. Līdz ar to 2011. gadā Eiropas komisija uzsāka pārkāpumu procedūras pret AK, kura joprojām turpinās. Uh, Problēma ir tāda, ka tas eh, personām, kurām tiek pieprasīta veselības apdrošināšana, bet kuri ir um, nestabilā situācijā varētu nebūt uh, iespēja pieteikties um, uzturēšanās atļaujai. Un tas attiec uz pilsoņiem, kuri varbūt dzīvojuši karalistē vairākas uh, desmitgades, bet bija atkarīgi no partnerienākumiem, kuri bija kopēji vai saņēma sociālos maksājumus. Nu, šie cilvēki ir um, nonākuši ļoti neaizsargātā situācijā, un ja es par viņiem nerūpēsies, tad viņiem nāksies iztērēt eh, tūkstošiem mārciņu par pieteikumu formām. Un, um, tie cilvēki, kurus es šeit pārstāvu, nav sīknauda, ko var izmainīt sarunās. Tie cilvēki, kas ir izvēlējušies ākā par savām mājām un uh, ar nepacietību gaida sarunu iznākumu ir ārkārtīgi būtiski, lai tas tiktu uzskatīts par prioritāti un visiem skartajiem tiktu sniegtas zināmas garantijas. Thank you very much. Lielas paldies. Un tagad ar atvērtu gāru uzsāksim diskusiju, bet es redzēju, cik gara ir šīs dienas darba kārtība, tāpēc uzstājoties uh, un uzdodot jautājumus, esiet ļoti precīzi kodolīgi, jo mums ir jāpabeidz sanāksme 12.30 un mums ir daudz uh, petīciju. 12., 13. un 11. petīcija ir par vienu un to pašu jautājumu, bet uh, iesniedzēju šeit nav, tāpēc mēs paturam tās atvērtam. Tāpēc tagad došu vārdu Andersens kundzei un pēc tam Spinelī kundzei. Uh, Es gribēju pateikties jums par iespēju runāt par šiem jautājumiem šodien. Es esmu deputāte no īrijas, no Ziemeļīrijas, un vēlētos uh, uzrunāt jūs uh, saistībā ar sesto sadaļu, kur jūs uh, uz, savu, nosaucāt par īrijas specifiku. Tur bija dažādas uh, lietas, bet tas man šķita kas jauns. Un it īpaši mani interesē uh, 300. Um, Uh, trešā panta piektais punkts starptautiskajos līgumos, astotais pants, devītais pants un desmitais pants. Un es to saku tādā kontekstā, ka. Uh, tad, ja jūs ievērojat uh, to, ka Eiropas Savienības tiesa ir noteikusi, ka dalībvalstis var mm, piešķirt pilsontiesības arī trešo valstu pilsoņiem, uh, Man šķiet, ka atsevišķi jautājumi, kas eh, saistās ar Ziemeļīriju, varbūt eh, nav bijuši tik. Um, daudz apspriesti, kad mēs runājam par pilsoņu tiesībām. Man nav e, īrijas pa pase. Mans vienīgais ceļošanas dokuments ir īrijas e, pase. Man nav Ziemeļīrijas pases. Es zinu, ka 1,8 miljoniem cilvēku Ziemeļīrijā ir īrijas pase. Kaut arī Mēs joprojām esam Lielbritānijas jurisdikcijā atsevišķos jautājumos, un tad, ja notiks Brexit, mēs uh, nokļūsim neapskaužamās situācijām. Tāpēc ir jādomā par to, kur ir problēmas, kas ir iespējams un kas būtu nepieciešams grozot protokolus. Ja mēs runājam par apdrošinu, par mūsu tiesību nodrošināšanu, kā īrijas pilsone ar Eiropas pasi, Es esmu Eiropas pilsone, man ir Eiropas pilsoņu tiesības, un tāpēc es gribētu nodrošināt, ka tad, ja mēs runājam par pilsoņu tiesībām, 1,8 miljonu cilvēku tiesības Ziemeļīrijā arī tiktu ietvertas un skatītas sarunu gaitā. Un um, tam nevajadzētu būt uh, saistītam ar īrijas uh, specifiskajām problēmām. Spinelī kundze. Dācie! Paldies! Pateicos Spaventas kundzei. Paldies arī lūguma rakstiesniedzējiem. Šie lūguma raksti tiešām mums uh, atklāja kaut ko ļoti fundamentāli svarīgu uh, šajās sarunās. Es vēlētos uzdot jautājumu profesorei Spaventai. Io credo che, che sia necessario far fronte a diverse possibilità. Te ir jāņem vērā dažādas iespējas, īpaši runājot par termiņiem, par laiku. Nevajadzētu izslēgt to, ka pavisam īsā laikā um, vienošanās netiek panākta. Pat ja uh, vēl arī pēc šīm vēlēšanām ir tāda zināma, nu, uh, arī tāda šekspīriska eh, rēķina kārtošana eh, konservatīvo partijā. Es domāju, ka būs nepieciešams pārējais līgums, pārējais vienošanās, lai izvairītos no cliff edge. Jā, tā tad eh, piemērosies šis pārējais līgums pārēj vienošanās, un tad kā piemērosies Eiropas Savienības likums šādā gadījumā? Un ir eh, tiešām svarīgi eh, to panākt, lai Eiropas Savienības likumdošana piemērotos arī šai pārējais vienošanai, un, manuprāt, tas ir fundamentāli svarīgi, lai es tiesa veiktu savu kontroli lai kā reiz aizsargātu visas tiesības, kur uh, visas šīs tiesības var, varētu tikt atceltas un pārkāptas, ja pārējais vienošanos nekontrolē ļoti strikti. Jāņem arī vērā šeit viss judikatūra. Un tad vēl arī ļoti interesanti bija tas, ko sacījāt par uh, strādājošo definīciju. Lūk, vai uh, jūsuprāt likumdošana apvienotāja karalistē tieši attiecībā strādājošiem nav īpaši attīstīta? Vēl viena lieta redzu, ka Brītu valdība paziņojusi, ka uh, viņi sāks tādu kā reģistrācijas procesu, kur tiks piereģistrēti miljoni ES pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo apvienotāju karalistē. Tad es gribētu zināt, vai tiešām ir šī problēma par to, tad no vienas puses ir reģistrācijas procedūra un šī pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai ir kāda problēma starp abiem. Tad par šo reģistrācijas procesu un uzturēšanās atļauju, kā šī reģistrācija gadījumā netiek sniegt pietiekama informācija par uzturēšanos, tad vienkārši Eiropas Savienības pilsoņi nereģistrējas. Lielas paldies, Prēdiskungs. Uh, Lielas paldies. Mm, diemžēl nav pietiekami daudz uh, laika, un man arī būs drīz jādodas projām. Es vēlējos uh, ziņot uh, tieši par šo lūgumu rakstu un par to izteikties, mm, kas attiecas uz Eiropas pilsoņu situāciju apvienotajā karalistē un Britu situāciju ES nu, mums nav laika iedziļināties visās detaļās, tad, nu, aprobežošos ar priekšlikuma izteikšanu. Eiropas parlaments varētu sagatavot rezolūciju, kur akcents tiek likts uz Eiropas pilsoņu tiesībām, kas uzturas apvienotajā karalistē. Un eh, saskaņā ar pētījumu un arī lūgumrakstiem es esmu sapratis, ka mums vajadzētu koncentrēties uz eh, fundamentāliem aspektiem Mm, kas attiecas uz ES pilsoņiem apvienotajā karalistē un kas jūtas apdraudēti šobrīd. Mm, Pat ne sākot no 2019. gada jau tagad. Tāpēc aicinātu parlamentu izstrādāt ref, rezolūciju un par pārējo tad eh, runāsim vēl šajā pēcpusdienā. Un atvainojos, ka man būs jādodas projām. Labi, tad atgriezīsimies pie tā. Šī rezolūcija paredzēta pēc vasaras atvaļinājuma. Kortina Dārlinga kundze, liels paldies! Daži punkti no manis. Uh, varbūt es runāšu pa daļām, lai izvairītos no dublēšanās. Bet uh, visi lūguma raksta iesniedzēja to sanāca un arī Dānota pieminēja vienu ļoti svarīgu lietu. Mēs ļoti bieži runājam par um, Eiropas pilsoņu tiesībām, bet mēs runājam par cilvēku dzīvēm. Daudzas cilvēks tas skār. Man tajā skaitā mans vīrs ir Bēļģis un es nezinu, uh, ko mums sola nākotne, kurā valstī mēs kopā kā ģimeni varēsim nākotnē dzīvot Un ir miljoniem tādu cilvēku kā mēs, kur ir izmantojuši es pilsoņu tiesības, kas mums bija. Izmantojām tās uh, pilnā mērā. Un uh, šobrīd uh, zeme mums uh, deg zem kājām un uh, nekas nav skaidrs. Jebkas, ko saka. Mm, Brītu pilsoņi šajā sanāksmē ir kauns, ka apvienotā karali, ka es uh, ka apvienotās karalistes valdība pēc referenduma uzreiz nenāca klajā ar paziņojumu par pilsoņu tiesībām, jo ir nepieņem, ka pilsoņi tiek izmantoti kā maiņas darījums. Tas ir bezkaunīgi un tā ir ļoti vienpusēja pie es pilsoņu tiesībām. Mēs uh, Pievērsīsimies arī Brītu pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā vēlāk, bet ir divas lietas. Mums kā lūgumraksta komiteja ir jāizdomā, ko darīsim ar lūgumrakstiem. Es gribētu redzēt divas lietas. Un tas pētījums, ko ir veikusi Spaventas kundze, ir fantastisks, un tas, ko jūs šeit prezentējāt no rīta, bija ļoti detalizēti, bet vienlaikus arī šausminoši. Un tas pierāda, kādā kafkas cienīgā nākotnē cilvēkiem nāksies dzīvot, ja darījums um, būs kaut kāds kompromisa kopums. Un mm, tāpēc es uh, gribētu nosūtīt uh, šī pētījuma prezentāciju uh, tiem, kuri ir politiski atbild, atbildīgi par darījumu panākšanu. Mm, katrā politiskajā grupā šādi cilvēki ir, un es domāju, ka viņu, rīcībai, viņu rīcībā būtu jābūt šai informācijai, lai nodrošinātu, ka parlamenta nostāja um, visos šajos dažādos jautājumos ir pēc iespējas stingrāka. Un otra lieta, ko es ieteiktu, varbūt uh, tas ir procesuāls jautājums, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs nosūtītu vēstuli apvienotās karalistes valdībai, parādot tās grūtības, ar kādām mēs pilsoņi saskaras uh, procesuālos jēdzienos terminos attiecībā uz apvienotās karalistes uzturēšanās atļauju pieprasīšanu. Mums, uh, kā komitejai, ir iespēja pieņemt lūgumu rakstus no es um, pilsoņiem apvienotajā karalistē un nosūtīt tos apvienotās karalistes valdībai. Mēs to varam darīt paralēli sarunām. Es uh, ierosinātu spērt divus šos soļus un un es ceru, ka es varu runāt arī kolēģu vārdā, bet eh, kā brītu deputāte lūguma rakstiesniedzējiem es saku, ka man tiešām ir žēl, ka jūs esat eh, nonākuši šādā situācijā, tas ir negodīgi un tam tā nevajadzētu būt. Liels paldies! Mm, tas tā bieži nenotiek, bet eh, šodien jums aplaudē ETP kolēģi Biseres kundze. Gracias, presidente, y gracias. Paldies, paldies priekšsēdāja lūguma rakstiesniedzējiem, paldies, un arī man ir eh, prieks, ka es viņus pazīstu jau sen. Mēs strādājām virtuāli un arī tad uh, uh, tiešā veidā, arī Londonā šīs brīnišķīgas organizācijas, un, un nu, tas ir brīnišķīgs piemērs, lai redzētu, ko mēs varam darīt šiem lūguma rakstiem. Nu, tagad, jā, Brexits, tagad ir pilsoņus nostādījis ļoti sarežģītā situācijā, vienreiz par visām reizēm. Pilsoņiem, pilsonībai tagad ir ļoti skaidra aprise, bet ir arī daudz bažas un satraukums. Nu, ir pagājis gads kopš Brexit referenduma. Tagad strādājām pie pilsonības pilsonības Hilsu uh, ziņojuma. Izstrādājam ik pēc trim gadiem šo ziņojumu, un te noteikti Brexit ziņojumā aizņems lielu daļu. Vēlos atgādināt, ka nerunā tikai par uzticību. Um, uh, kas ir jāsniedz gan Britiem, gan Eiropiešiem. Viņi ir zaudējuši arī uzticību savai valdībai apvienotajā karalistē. Tātad ir jānodrošina viņu uzturēšanās, un tad redzēsim, kā tas tiks nodrošināts. Tad arī uh, šī uh, uzticība, ko esam cēluši šeit institūcijās, esam tiešām uh, veikuši milzīgu darbu ar parlamentu. Mēs esam uh, iedarbinājuši un stiprinājuši uzticību arī padomē komisijā un arī sarunu vedēji noteikti pie tā strādā. Uh, Citizens First, uh, pilsoņi, kā prioritāte tas nav vienkārši sauklis, bet tiešām mūsu apņemšanās, pie kā strādāsim. Tad arī uh, uh, pēc um, vasaras arī mēs atgriezīsimies un strādāsim vēl pie šie ziņojumiem, un šīs sarunu darbs arī būs būtisks, lai noslēgtu tieši darbu pie tiesību garantiju nodaļas. No, Es daudz jau strādāju pie šiem jautājumiem, un uh, man ir prieks, ka ir daudz politiskie līderi, uh, kuri arī tam piekrīt, ka Brexit ir neatgriežams uh, process. 50. pantā autors jau to ir sacījis. Uh, Tagad ir jāmaina arī mūsu paradigma par izstāšanos, jā, mēs to varam darīt, un neviens Brus, Briselē mūs nevarēs aizturēt. Nu, lūk, jā, sākotnēji tas likās neiespējami, bet pavisam nesen Vācijas finanšu ministrs, uh, Franču premjers, uh, arī Gīs Ferhofstads sarunvedējs, arī pirmais vicepriekšsēdis Timermans teica pagājušajā nedēļā, jā. Ja, Briti vēlas atgriezties, viņi var atgriezties jaunajā Eiropā, kas stiprinās paldies pilsoņiem, eh, kuri cīnās par šo jautājumu katru dienu. Tas mūs dara stiprus un efektīvus. Paldies! Thank you, Beatrice! Uh... Paldies, Beatrice! Tagad es došu vārdu Skotkatko kundzei, bet ļoti īsi no citas eh, komitejas, bet par uh, to pašu tēmu. Paldies, priekšstādātāji, ka atļāvāt man izteikties. Es tikai gribēju teikt, ka vakardien es eh, uzklausīju Svonsī universitātes Velsā profesoru um, prezentāciju, mm, kas šeit bija pēc zaļo grupas ielīguma, un uh, viņš prezentēja juridisku atzinumu par es pilsoņu tiesībām apvienotajā karalistē un otrādi apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā saskaņā ar Vīnes konvenciju. Un šīs tiesības ir eh, aizsargājamas, kaut arī redzējumi ir atšķirīgi. Un, uh, Tas ir spēkā kopš 2011. gada jūlija. Un, uh, tur ir teikts, ja vien jūs esat dzīvis, uh, pirms mēs aizējām no uh, apvienotās karalistes eh, no Eiropas Savienības, eh, tātad līdz 2019. Eh, gada mārtam šīs tiesības saglabā mūžīgi, jo tās tiek iegūtas ar dzimšanu, un tā ir diezgan spēcīga juridiska aizsardzība. To ir vērts papētīt. Mēs to papētīsim, un es būtu priecīgi, ja jūs varētu mums rakstiski par to sniegt informāciju sekretariātam tas palīdzētu papētīt detaļas. Tagad Jāra kungs. Jā, liels paldies. Es eh, būtu varējis sākt tāpat, eh, bet eh, gribēju teikt, ka šīs dienas sanāksme būtu tieši jātranslē Britu valdībai. Še, šī gadījumā nebūs, šajā Brexit nebūs nekādu ieguvēju. Un ir jādara viss, lai zaudējumi pēc iespējas tiktu ierobežoti mm, uz spēles ir tirzniecības attiecības, um, ekonomika, ārpolitika, iekšpolitika, bet uh, es tiešām esmu dusmīgs par to, ka cilvēktiesības tiek izmantotas kā mājiņas darījums. Ir vajadzētu, vajadzētu nodrošināt status quo, tas uh, eh, veidotu uzticību, jo tās problēmas, kas mums šobrīd ir, ir radušās tāpēc, uh, ka uh, cilvēki ir ticējuši Eiropas Savienības idejai un uh, pamatdomām, tāpēc es uh, arī iepriekš aplaudēju. Tas tiešām ir svarīgi. Cilvēktiesības nedrīkst uh, kļūt par mājiņas darījumu ekonomikā. Un tur mums vēl būs daudz jārunā. Un kā jau jūs ierosinājāt, varbūt nosūtiet to Britu valdībai, es ierosinātu tiešraidi, bet man uh, uztrauc tas, ka mēs Eiropas Savienībā par to uztraucamies daudz vairāk nekā Britu puse. Un tas tiešām ir nedaudz kaitinoši. Bet viens jautājums profesorais Pavēntai, vai jūs ko varētu pastāstīt? Uh, es domāju, ka jums pietiks laika mm, lai pastāstītu par īrijas uh, un apvienotās karalistes īpašajām attiecībām un ziemeļīrijas un īrijas attiecībām, jo man te rodas jautājumi, ja mēs um, to norobežojam, kā tad tas varētu tur viss darboties, vai tas būtu tā būtu kāda īpašā ekonomiskā zona vai kā tam līdzīga. Lielas paldies, tagad došu vārdu atpakaļ Spaventas kundzei, tā lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Uh, Pēc tam nu, uzklausīsim nākamo lūgumrakstu iesniedzēju. Paldies! Paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Runājot par īrijas tēmu, bija e, vairāk jautājumi, kas par to izskanēja. Īrijas situācija rada bāžas tiem, kas dzīvo Ziemeļ, Īrijā un Īrijas republikām. Un, nu, diemžēl, uh, nesen. Mēs redzam, ka apvienotāja karalistei par to nav tik liels rūpes. Kas tad notiks ar vīzām? Īrijas republika nav Schengenas nolīgumā, līdz ar to viņiem var būt savi vīzu noteikumi ar apvienoto karalisti, un šobrīd ir kopīgā ceļošanas zona starp apvienoto karalisti un Īrijas republiku, ko aizsargā protokols tāds varētu turpināties. Es domāju, ka tur ir šī politiskā griba to tā arī turpināt. Mm, problēma Ziemeļīrijas un īrijas jautājumā daļēji ir īrijas pilsoņu jautājums Ziemeļīrijā, bet vairāk gan aizsardzība, ko īrijas republika piešķir britu pilsoņiem un otrādi. Un tā ir plašāka nekā e, tās tiesības, kas tiek piešķirtas es pilsoņiem, un es tiesībās tā varētu būt problēma. Nu, tā būtu problēma jau tagad, bet pēc tam, kad viņi izstāsies, kad apvienotā karalista izstāsies no es, varētu būt bāžas, ka kāds varētu šo jautājumu pacelt par to, kā Briti, mm, e, par viņu situāciju īrijā un kādas būs attiecības. Un es ceru, ka lai kādas uh, arī nebūtu vienošanās starp īriju un apvienoto karalisti, ka mm, tam būs noteikti status līguma līmenī, lai izvairītos no kādiem izaicinājumiem attiecībā uz mm, līguma protokolu vai izstāšanās nolīgumu. Chiesto qualcosa sul, su cosa succede. Kas notiek uh, gadījumā, ja neizdosies divu gadu laikā vienoties? Nu jau mazāk par diviem gadiem. Un par šo pārejas uh, vienošanos te ir jārauga, kāda būs Lielbritānijas labā griba jo pārejas vienošanās var uh, Eh, būtu pastāvē tikai tad, ja Brīti grib šādu vienošanos. Taču, ja viņi lemj, un es godīgi sakot, un vairākums arī cer, ka tas tā nenotiks, bet ja Brīti vēlas šo cliff edge, tad nebūs nekāda pārējais vienošanās un ēst tiesa. Ir spriedusi, ka likumi vairs nepiemērojas apvienotajā karalistei, tad, kad viņi oficiāli izstājas. Tas nenozīmē, ka barīķu tiesas nevēlas aizstāvēt pilsoņus. Ja mums ir cilvēktiesību konvencija, un tā joprojām piemērojas un ir spēkā. Es uzskatu, nav izslēgts arī tas, ka uh, Nacionālās tiesas raudzīsies uz ēstī, Eiropas Savienības tiesu, lai raudzītu, kā interpretēt uh, likumu, kas bija spēkā tad, kad. Uh, Notiks izstāšanās, kad pilsoņi, kuri dodas uz apvienoto karalisti, baudēs tiesības un joprojām tās piemēros pēc Brexita. Uh, atkal Nacionālās tiesas būs tās, kas interpretēs šīs Eiropas Savienības tiesības. Tad, nu, es būtu pārsteigta, ja izcilā Britu tiesvedība to neņemtu vērā. Par strādājošo definīciju apvienotajā karalistē eh, piemērojas šie, šīs prezumcijas neatceros 32 vai 28 stundas nedēļā. Tas ir minimums un minimālie ienākumi. N nedomāju, kā tikai Britiem ir šī problēma. Uh, Mēs salīdzinājām savā pētījumā visas Eiropas Savienības dalību valstis. Vairāk nekā pusi no dalību valstīm šeit nerespektē ēs tiesas judikatūru. Tad, kad būs panākta vienošanos, cerams, starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, Un tad te ļoti svarīgi ne tikai, lai brīti akceptētu to, ka tiktu iekļaut strādājošo definīciju, bet tas ir jādara arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm - Itālijai, Zviedrijai un tam līdzīgi. Visiem tas ir jādara. Nedomāsim, ka nu tagad viss ir. Tikai brītu vaina. No birokrātijas viedokļa jāpienot akārā liste var prasīt reģistrāciju. Iespējams, ka esam paradoxālā situācijā tie, kuri dzīvo birokrātiskākā valstī viņiem būs lielāks iespējas sniegt pierādījums par uh, uzturēšanos, uh, salīdzinot ar tiem, kuri ir tagad apvienotā karalistē un kur nevēlas reģistrēties. Par pārējo. Of... Nu, vēlējos minēt, ka mm, pamata tiesību hartas piemērošana uh, Mm, sākas tajā jomā, par ko daudzi no mums domā, un nav īsti skaidrs arī, ko no tā sagaidīt. Rūtīts mm, ierosinājums par vēstuli apvienotā karalistē par procedurāliem jautājumiem būtu ļoti vēlam, jo daudzi es juristi, to starp es, domā, ka pašreizējo, pašreizējā uzturēšanās mm, atļauja neatbilst īsti Um, ēst tiesībām, un arī laiks iet uz priekšu, mēs redzēsim lietas ēst tiesā, kas um, varētu apturēt šādu birokratisku pieeju, bet ar vi, vairākiem kolēģiem, ar kuriem runāju, neviens no viņiem domā, ka uh, š, šī, ka te būtu atbilstība ar direktīvu. Un varbūt jūs varat jautāt arī juridiskajam dienestam, lai tas arī par to ziņo. Lielas paldies par šo informāciju, kuru mēs liederīgi izmantosim. Paldies eh, profesorei Spaventai. Un ir pienācis laiks eh, nākamajai sesijas daļai par nākotni. Kāda būs es pilsoņiem apvienotajā karalistē? Vēlos runāt par 853 e, lūgumu rakstu, ko iesniedza Eterims un 528 lūgumu rakstu, no, no, mm, ko iesniedza HM. Tātad lūgumraksti nav klāt, lūgumraksti iesniedzēji nav klāt, arī skatām Dankina Pārkera lūgumrakstu, bet viņš arī nav klāt, bet 803 lūgumraksts, ko iesniedza LM, nav klāt. Divi lūgumraksts iesniedzēji ir klāt. Viņi piekrita uzstāties pēcpusdienā 790. Lūgumraksts, ko iesniedz Edvards Viljamsons un 1142. E, lūgumraksts, ko iesniedz Žantons Gater Iģš. Jūs abi piekritāt uzstāties pēc pusdienu pārtraukuma. Nu, un tādējādi jums būs pietiekami daudz laika, lai uzstātos un arī uh, pietiekami daudz publikas, jo kolēģi, daži kolēģi ir devušies projām uz pusdienu sanāksmēm. Tā mēs varētu rīkoties. Item 24, which is petition. 24. punkts, 307. Eh, lūgumraksts eh, no Fionas Godfries, koalīcijas Brita Eiropā vārdā eh, par tiesību nodrošināšanu apvienotās karalīsas pilsoņiem 27. dalību valstīs un ES 27 valsts, valsts piedarīgo tiesībām Lielbritānijā pēc Brexit. Un Goldings Gakungs pārstāv lūgumrakstu iesniedzēju, un es domāju, ka mēs varētu uzklausīt um, pārstāvi pirms pusdienu pārtraukuma. Lūdzu, liels paldies! Liels paldies par doto iespēju iepazīstināt ar lūgumrakstu, uh, lūgumrakstu komitejas priekšā mūsu koalīcijas vārdā Briti Eiropā. Un vēlos arī pateikties profesorai Spaventāju par prezentāciju, kas bija izcila, mm, parādīja uh, problēmu sarežģītību, ar kurām saskaramies Brita Eiropā. Uh, ir eh, deviņu dažādu pilsoņu grupu kopa, kur ir 20 eh, tūkstoši aktīvu locekļu. Mēs cieši sastrādāmies ar 3 miljonu grupu apvienotajā karalistē, kas ir vislielākā grupa, kas pārstāv ES pilsoņus apvienotajā karalistē, lai nodrošinātu ES tiesību ievērošanu 4 līdz 5 miljonu ES pilsoņiem abās eh, šauruma pusēs. Un tas attiec uz abām grupām. Mūsu mērķis ir tā lai nebūtu kāda ietekme atpakaļ atgriezeniski nevienam pēc tam, kad apvienotā karalista izstāsies. Un mm, Briti ES un ES eh, apvienotajā karalistē šie pilsoņi ir pārcēlušies labticīgi uz otru valsti, paļaujoties uz ES pilsonības tiesībām, jo īpaši tiesībām uz brīvpārvietošanos. Viņiem visiem bija leģitīmas gaidas, ka viņi varēs turpināt baudīt un uh, īstenot šīs tiesības, kā es pilsoņi, eh, visas dzīves garumā. Problēma ir par eh, pamat taisnīgumu abām šīm grupām, un Viņi eh, nonāk ļoti sarežģītās eh, situācijās pēc Brexit balsojuma un, ja turpinās, un arī turpinās neskaidrība par to, kādas būs tiesības pēc Brexita. Viņi dzīvo ar lielu neskaidrību jau vairāk kā gadu, viņiem nav skaidrības, kādas lēmumus pieņemt attiecībā uz savām personīgām un darba dzīvēm. Viņi ir tādā um, tukšumā, starptālpā un uh, visneiesargātākie starp viņiem ir. Uh, vecāki, cilvēki, pensionāri. Un mums tas viss ir jāpatur prātā, ka liels vairākums no šiem pilsoņiem nevarēja nemaz piedalīties referendumā, neraugoties uz tā tiešo ietekmu uz viņu dzīvēm. Mūsu ieskatā šiem pilsāņiem vajadzētu varēt izmantot visas tiesības, kuras viņi ieguva, vai bija iegūšanas procesā, kamēr apvienotā karalista bija. Es sastāvā, un eh, šis uzturēšanās atļaus piešķiršana nav pietiekama, jo eh, šīs eh, visas tiesības ir nedalāmas un ir nepieciešams iegūt visas šīs tiesības, saglabāt tās, lai paliktu valstī, kurā pilsoņi šobrīd uzturās. Citiem vārdiem runājot, runāja par visām tiesībām, to starp tiesībām turpināt strādāt, neatkarīgi no tā, vai tas ir darbinieks vai pašnodarbinieks, vai vadīt uzņēmumu, vai arī uzlabot savu kvalifikāciju, tiesības uz brīvu, uz vienlīdzīgu attieksmi, tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, nemainot pastāvošās tiesības, tiesības uz aprūp mājās, uz pensijām, uz sociālajiem pabalstiem, uz iespējām balsot vietējās un Eiroparlamenta vēlēšanās un arī pilsonības jautājums, piemēram, tiesības palikt profesionālim nebūs derīgas, ja, e, vi, ja kvalifikācija, kas viņam nepieciešama naudas nopelnīšanai, vairs netiek atzīta pēc Brexita, vai cilvēks vairs nevar vadīt uzņēmumu, kas izveidots. Un tieši tas pats attiecas uz pensionāriem. Uh, uzturēšanās tiesības eh, viņiem neko nedos, ja pensionāram vairs nav tiesības eh, izmantot attiecīgās valsts eh, veselības sistēmu, nu, kad uh, ir sasniegts vesums, ko grūti, kurā grūti veikt praktiskos soļus Un te ir konkrētas lietas, ar kurām mēs saskaramies. Mēs eh, veicām lobēšanu Britu valdībā tā, lai šīs eh, tiesības netiktu atņemtas eh, ES pilsoņiem apvienotā karalīstē. Tāpat mēģinājām panākt garantijas, tā lai Britu pilsoņi mm, jautājums būtu prioritārs 50. panta pārunās. Un tāpat mēs lūdzām tos pašas prasības kopīgā pārstāvi sanāksmē, kur piedalījās Briti un ES. Un, uh, Nu, tur bija 27 valsts piedrīgie, kas dzīvo Kanadā karalistē. Mēs arī tikāmies ar Mišelu Barņē, pirms tika um, ierosināts 50. pants, un arī mm, tad, kad bija darba grupas sanāksmes par 50. pantu, un mēs tikāmies ar deputātiem, mēs veicām paziņojumu e, Eiropas parlamenta uzklausīšanā par ES pilsoņu tiesībām mājā, un tāpat mēs arī sastādījām kopīgu vēstuli ar, trīs, mm, ar grupu 3 miljonu un uh, arī valdību pārstāvjiem, lai uh, varētu meklēt šo mērķu sasniegšanu. Tāpat arī tikāmies ar valdību pārstāvjiem uh, no 27 dalību valstīm Britiem. Eiro, Briti Eiropā gan atzinīgi vērtē Eiropa padomas pieņemtās vadlīnijas 29. aprīlī, kas bija plašs solis uz priekšu, lai panāktu uh, to, ka vairums tiesību tiek saglabāts, kuras vēlamies saglabāt, un arī attiecībā uz ES pārunu direktīvām, īpaši attiecībā uz e pilsoņu tiesībām. Mēs arī atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta rezolūciju par pārunām. Tāpat mēs atzinīgi vērtējam caurredzamību, ar kādu ES strādā pie šiem jautājumiem. Un mēs arī piekrītam eh, Barņē kunga paziņojumam, viņa Florences runā, ka 4 līdz 5 miljoni pilsoņus, kuriem tas attiecas, ka viņiem uh, jānodrošina iespēja turpināt uh, savas dzīves kā līdz šim, it kā Brexit nemaz nebūtu noticis. Brīti Eiropā tāpēc lūdz gan es, gan apvienotāji karalistei uzklausīt mūsu aicinājumu, ņemt vērā šo vadošo principu savās pārunās un arī attiecībā uz Britu pilsoņiem es un es pilsoņiem uh, apvienotajā karalistē. Mēs uzskatām, ka es pilsoņi, ka uh, šī pozīcija vadlīnijās un arī pārunu direktīvās ļoti pietuvinās mūsu pamatprincipām, kur gan ir noteiktas tēmas un aptvērums par aptvertajām tiesībām, bet to mēs vēl izklāstīsim dokumentā, kuru drīzumā nosūtīsim ES institūcijām. Un mēs tā tad lūdzam tā, lai būtu garantijas pārunātas un tas būtu prioritāras, kad tiek diskutēts par 5. pantu, un tā, lai tās tiktu apstiprināts pēc iespējas ātrāk, tā lai pilsoņiem būtu skaidrība turpināt savas ierastās dzīves. Tad mēs atzinīgi vērtējam ES pozīciju par to un piekrītam, ka uh, pozīcija, kur ir šīs garantijas, arī būtu jāapstiprina galīgajā 50. panta izstāšanās nolīgumā starp ES un apvienoto karalisti tā, lai uh, tam būtu starptautiska līguma, mm, nolīguma un līguma status, bet, diemžēl, mēs redzam vienu uh, svārīgu izlaidumu. Mēs bažījāmies, kas tad notiks, ja nebūs vienošanās. Šiem esla dēļ mēs kopā ar grupu 3 miljonu domājam, ka uh, nolīgumam par mūsu tiesībām būtu uh, tas jāpastaprina. Tā tad uh, galīgā, no, galīgā vienošanās nebūs atkarīga no uh, kopīgā mm, uh, vienošanās un beigās nebūs, ja nebūs vienošanās. Un tad mēs uh, Mm, kā tad mēs varēsim gulēt pēc šīm mm, vienošanām. Un nu, beigu beigās mēs tiešām atkal par sīkumiem tirgosimies un, un ņemot vērā mēs mm, domājam par apvienotās karalistes atbildēs, un tam vajadzētu būt steidzami, neatkarīgi no tā, vai es pozīcija būs apstiprināta galīgā vienošanā, un tas lielā mērā arī ietekmēs apvienotās karalistes uh, atbildi, un mēs lūdzam lūguma rakstu komitejā mūs atbalstīt, lai mēs varētu sasniegt mērķus, kurus uzsvērām. Lielas paldies! Thank you for your intervention, and of course this is... Paldies! Par jūsu sacīto šī ir absolūta prioritāte mums. Mēs, eh, jā, Arī tādēļ strādājam un organizējam šādu uh, sanāksmu, lai dzirdētu jūsu liecības. Mums laika ir ļoti maz, jums ir uh, vārds vārdas kundze. Paldies! Paldies visiem lūguma rakstiesniedzējiem par to, ka ieradāties. Paldies par visu, ko jūs darāt. Jums tiešām bija pat savā ziņā jāatsakās no savām dzīvēm, lai jūs varētu par eh, tām cīnīties, par tiesībām cīnīties. Un ļoti svarīgi, ka mums ir šīs attiecības un saikne ar jums. Es strādāju ar eh, New Europeans. Uh, Eh, par eh, jautājumiem Donaldam Tuskam par eh, vienpusējo pilsoņu tiesību aizsardzību neatkarīgi no tā, ko lems Britu valdība. mēģinam apturēt šo jautājumu par to, ka tagad cilvēki ir kaut kādā iemaināma valūta, lai ES 27 dalība valstis darītu pareizo lietu, rīkotos pareizi neatkarīgi no tā, ja brīti vēlas rīkoties citādāk. Es, mēs strādājam ar New Europeans un visiem šiem cilvēkiem, un arī šī prioritāro jautājumu arī parakstīja 26 deputāti no dažādām politiskajām grupām. Tad ir arī vēl termiņš, līdz kuram viņam ir jāatbild, un tad tas viss kļūst publisks. Ja jūs vēlaties saņemt vairāk informāciju par šo iniciatīvu, un man liekas, ka mums ir jādara nu viss, ko mēs varam. Un te lūgumraksta komiteja spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Un daudz lietas arī, ko daram ārpus komitejas. Paldies, Hanibals kundze! Paldies, liels paldies visām grupām! Jūs redzat, ka te ir arī daži britu deputāti, jo tiešām šo jautājumu mēs skatām ļoti nopietni. Visi šai zālē, un es nedomāju, ka vi, vispār kāds šeit gribēja, lai notiktu Brexits, bet nu tagad mēs ejam šajā uh, virzienā, pametām Eiropas Savienību, un svarīgi tagad te uzņemties atbildību. Uh, lai es pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā un Brīti, kas dzīvo Eiropas Savienībā, lai vispār nemainītos uh, viņu dzīves. Jūs noteikti zināt, ka es pārstāvu Londonu. Lielākā daļa es pilsoņu, kuri dzīvo apvienotāju karalistē tieši Londonā. Nu, līdz ar to mums, londoniešiem, ir milzīga atbildība un arī uh, Eh, jums cilvēkiem, jūs neesat nekāda iemanāmā valūta un nevajag man uh, pasliktināt jūs dzīvi. Un tas skar arī Londonas ekonomiku, jo mēs tiešām balstāmies uz jums. Un arī Londonas mērs to ļoti labi apzinās. Ja tiešām varam jums kā palīdzēt, mēs darīsim visu, lai jums palīdzētu. Paldies! pievērsīšu arī uzmanību tam, ka apvienotās karalīs pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvji arī ir zālē, un esmu pārliecināta, ka pierakstāt visu, ko šeit dzirdat, visus paziņojumus, un arī, protams, um, jums nosūtīsim šo pētījumu, varat ar to iepazīties ar kolēģiem un citiem. Tagad noslēgsim rīta sesiju. Nē, mēs nevaram tomēr darīt, mums jāiet tālāk. 8, 4, 7. Alans Bretmans. Viņš nav zālē. Mēs, protams, pieviksējam visas lūguma rakstus. 9, 5, 5. Kristīna Hauvels. Brītu asociācijas Godopal vārdā par ēs. Eh, uh, pilsoņu tiesību aizsardzību Lielbritānijā. Jūs šeit esat, Hovels kundze, tad lūdzu, vārds jums. Asked to present uh, our petition. A great deal of water has passed. Jā, paldies. Ļoti daudz laika jau ir pagājis, kopš septembrī iesniedzām savu lūgumu rakstu. Par spīti tām tomēr mūsu uh, problēma ir aktuāla par Eiropas Savienības ekspatriētajiem pilsoņiem Lielbritānija un Lielbritāņi, kuri dzīvo Eiropas Savienībā. Viņu tiesības ir jārisina. Iepriekšējais eh, konservatīvs. Iepriekšējā konservatīvā Brītu valdība skaidri pateica, ka viņi nesniegs nekādas garantijas ES pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē, ja vien ES valstis nesniegs paralēlas garantijas Brītu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Britu asociācija Kodo Pāli tika izveidot pēc eh, Britu referenduma, kas notika 16. gada jūnijā. Mūsu mērķis joprojām ir aizsargāt Britu pilsoņu tiesības, kas dzīvo Kodo Pāli uh, reģionā Ziemeļfrancijā. Un vēlamies viņus arī konsultēt eh, par Brexit procesu, par ko nobalsoja Briti. Par situāciju pašlaik es. Uh, pozīcijas nostāja atrunājas pilsoņu tiesības. Um, tur arī ļoti saprātīgi tiek atrunāt visi šie jautājumi, jo īpaši, kas attiec uz turmākajām sarunām, līdz tiks noslēgt vienošanās. Mūsu intereses attiec tieši uz Ziemeļfrancijas daļu. Uh, taču raugāmies arī, protams, uz plašāku horizontu un par brītu situāciju dažādās valstīs atšķiras, piemēram, Spānijā vai Dienvidā eh, Eiropā kopumā. Tur ir daudz pensionāri. Francijā, Franču. Francijā dzīvo uzņēmēji, dienvidos eh, vairāk eh, vecā gada gājuma cilvēki. Nu, un vienkārši cilvēki, kas dzīvo sev izvēlētā valstī. Uh, Britu parlaments arī visai lielā mērā ignorē šo ekspertu problēmu un viņu jautājumu vispār netiek izskrīt, piemēram, par veselības aprūpi, par to, ka varētu atcelt arī apusējo attieksmi un aprūpi arī Eiropas Savienībā. Tas ir uh, milzīgs izaicinājums arī Britu ceļot, uh, Britu rezidentiem. Arī vai Francijā varēs izmantot apdrošināšanu Kaft Vital. Uh, Jo Britu valsts piedarīgie vairs nevarēs atļauties valsts apdrošināšanu uzņēmēju valstīs pēc Brexit. Tas nodarīs milzīgu kaitējumu veselības aprūpas sistēmai. Vairāk nekā 500 miljoni gadā tas varētu izmaksāt. Ties ir mūsu bāžas. Protams, tas viss atkarīgs no katra cilvēka apstākļiem, tiesības uz veselības aprūpi. Uh, gan uzturēšanās tiesības, tiesības uz īpašumu, profesionālās kvalifikācijas, izglītība, tā skaitā Erasmus programma, valūtu maiņas, transferi, pensija jautājums, banku jautājums, nodokļu jautājums, dzīves apdrošināšana, mašīnu apdrošināšana. Uh, Sociālais apdrošinājums, tiesības uz pabalstiem, mm, mobīlie telefoni, viesabonēšana pēc Brexita lielāks, arī pasta izmaksas, muitas, nodevas. Augsts novērtējam, kā brīt, saprotam arī, ka par daudz ko ir atbildīga šeit brītu valdība. Uh, bet tomēr tas viss ir viena jautājuma pakotne. Un tiešām tas viss ir jāskata, kamēr nu, tas vēl ir iespējams. Jākaļ dzels, kamēr karsta. Paldies! 808. Nākamais lūguma raksts skatīts pēcpusdienā tiks 1330. Džefri Jovens Til Morgan. Viņš nav ieradies. Mēs eh, pieņemam zināšanai lūgumrakstu. rakstu. Nu, šķiet, tas arī viss šim rītam. Es ceru, ka jūs pienācīgi ieturēsieties, jo esat smagi pastrādājuši. Paldies, ka ieradāties mūs apgaismot. Un vēl padarījāt mūs apņēmīgākus, palīdzēt, atbalstīt jūs visā procesā. Liels jums paldies! Paldies profesorai Spāventai, kas mums sniedza ar tik daudz liederīgu informāciju. Vislabu!